ir pagrūti, jo dabiski ir grūti redzēt, ka Lielbritānija ir aizgājusi no mums. Esmu īrs, un mums ir ciešas attiecības ar apvienoto karalisti. Bet nu, ir nepatīkami runāt savas pirmās uzstāšanās laikā par Brexitu faktiski īroniski es šī iemesla dēļ esmu šeit nonācis. Mēs tagad esam ļoti delikātā sarunu stadijā. Vēsturē nav jo bijuši piemēri, ka tiek veidotas tirdzniecības barjeras speciāli. Un Britu valdības uh, ierēģi ir izteikuši pārsteigumu par to, ka Eiropas Savienība no vienas puses varētu to darīt, jo galu galā Lielbritānija pati ir gūsi tik daudz no šīs sistēmas. Tāpēc vajadzētu runāt Baniekungam nevis kā ar kompere, konkurentu un sodīt Lielbritāniju, bet runāt kā ar partneri. Paldies! Paldies, un tagad Vilīnska kungs eh, ID grupas vārdā Paldies, cienītās dāmas, godātie kungi. Gribu izmantot iespēju pēc tam, kad Britu deputāti šeit vairs nav mūsu vidū. Gribu novēlēt Lielbritānijā visu to labāko jauniegūtajā neatkarībā viņiem vairs nav jāņem vērā Briseles teiktais, Londona tagad ir politisko lēmumu pieņemšanas vieta, politiskās gribas īstenošanas vieta. Uh, Eh, kādam tas, tas var patikt vai nē, bet fakts ir tāds, ka tas notika pēc demokrātiska vairākuma balsojuma un gadiem ilgi te tika mēģināts eh, ar dažādiem trikiem, otro referendumu un tam līdzīgi Britus piespiests palikt Eiropas Savienībā, bet eh, pēdējās vēlēšanas Britu parlamentā parādīja, ka šis Britu vairākuma lēmums ir nesatricināms un tagad tas būs jūsu ziņā, Eiropas Savienības ziņā, kā tagad uh, mēs saskārsimies ar brītiem viņu jaunajā neatkarībā, vai mēs būsim draudzīgi un elastīgi, vai arī turpmāk centīsimies viņus sagrožot ar dažādiem noteikumiem, kad viņi pēc tam arī teiks nepaldies, un tad veidos šo te transatlantisko saiti ar amerikāņiem, un tas nāks par sliktu Eiropai, Eiropas ekonomikai, un jums būs jābūt draudzīgiem un elastīgiem sarunās ar Britiem. Paldies! Paldies! Ferreira kungs gojas vārdā. Paldies, priekšsēdus kundze. Apvienotās karalistas un Eiropas Sanības nākotnes attiecības, protams, būs atkarīgas no mūsu gaidāmām sarunām. No vienas puses ir liberalizācijas spēki, arī privatizācijas, pakalpojumu privatizācija, eh, liberalizācijas, ir sociālā uh, deregulēšana, darba tirgus sociālā deregulēšanā un agresīvas in intervencionisms, tātad iejaukšanās politika. Tas nav pieļaujams. Mēs varam turpināt sadarbību ar apvienoto karalisti zinātnē, izglītības jomā, kultūras jomā un citās jomās. Ir arī jāturpina sargāt migrantu tiesības, ne tikai e, domājot par uh, konkurenci kapitālistu interesēs trūcīgo ļaužu uh, Uh, uz trūcīgu ļaužu rēķina. Tas nav pieejams. Uz kādu pamatu šīs divpusējās attiecības tiks celts, vai tas būs uz cilvēku rēķina? Eiropas Savienībai ir jāstā, jāizstāv visu intereses, ne tikai uzņēmēji. Paldies, Mūrešāna kungs, ETP grupas vārdā. Paldies, priekšsēdus kundze. Dārgais Mišēl Barņē. Lūdzu, turpiniet strādāt, kā jūs esat to darījis pēdējo gadu gaitā, sargājot visais institūciju vienotību. Darbie kolēģi, apzināsimies, ļaujiet man pasvītrēt Brexits. Apvienotās karalists sabiedrība gadiem ilgi šķēla politiskās partijas, apvienotās karalists valdību un bija nepieciešams divas priekšlaicīgas vēlēšanas, lai šo jautājumu atrisinātu. Starp laikā mēs Eiropas parlamentā savu uzdevumu esam izpildījuši. Mēs esam strādājuši klusi, profesionāli, izpildījuši savu uzdevumu. Paldies visiem kolēģiem no visām politiskām grupām, kas ir šī vienotā vairākuma dalībnieki bijuši. Pa ko mums tagad jāgādā? Pirmkārt, par pilsoņu tiesībām, studentiem, lauksaimniekiem, pētniekiem, par nākotnes attiecībām jābūt skaidrībai. Attiecībām jābūt iespējami ciešākām arī nākotnē, taču instrumenti, kā to panākt, ir skaidri. Mūsu attiecībām jābūt balstītām uz noteikumiem. Principi ir skaidri, respektēsim noteikumus un rezultātam ir jābūt saskanīgam ar šodienas Eiropas parlamentu doto mandātu. Tikai tad mēs to beigās varēsim apstiprināt. Paldies par uzmanību. Paldies, Incīra eh, kundze, sociālistu un demokrātu vārdā. Priekšsēdes kundze. Brexits ir bēdīga lapuse Eiropas vēsturē. Mums vajaga vairāk sadarbības, nemazāk. Tādēļ Eiropā vajadzīga stabilitāte un brīvība šis kontinents. Tā vēsture ir iezīmējuši daudz konfliktu un kari. Tagad nacionālistu spēki Lielbritānijā ir sasnieguši to, par ko viņi sapņoja. Un tomēr mums vajag labu nolīgumu ar šo valsti. Mums jāsargā Eiropas vienotā tirgus sasniegumus, Eiropas tiesisko iekārtu, jābūt ambicioziem arī vides un klimata politikas jomā. Džonsona kungs nevarēs saņemt visu, ko vēlētos. Viņa mēlī jau ir daudz kaitējumu nodarījuši. Mums jāgādā, lai tirdzniecības nolīgums būtu labs, jāiestājas par to, kam ticam. Jaunajiem Britiem es vēlos sacīt, nepadodieties. Daudzi jau raugas nākotnē, un, kas zina, mūsu ceļi var atkal krustoties. Paldies, Intfeldas kundze, Riņu grupas vārdā. Paldies, priekšsēdas kundze. Esam dzirdējuši skarbus vārdus par um, to, ka ir jāizcīna vienoti e, spēles noteikumi un ka nedrīkstam pieļaut e, mūsu pārtiks drošuma vidas standartu pazemināšanu. Un es ceru, ka tikpat e, stingri būsim attiecībā uz data aizsardzības standartu saglabāšanu tas darbažīgi, ka Eiropas Savienība vēlas e, šo adekvātumu lēmumu panākt, taču nevaram e, nebūt būt pārliecināti par to, ka apvienotās karalistas e, valdībai varam uzticēties attiecībā uz datu drošumas atgādienu, piemēram, ielaušanos ES Schengenas datu bāzē, runājot par mūsu nākotnes attiecībām. Neaizmirsīsim par pilsoņu tiesībām. Es aicinu komisiju noteikti gādāt, lai 3,5 miljonu pil, e, eiropiešu e, tiesības apvienotā kalistē un miljonu britu Eiropā tiktu sargāts ne tikai uz papīra, bet arī praksē. Paldies, Buhaita e, kungs, ID grupas vādā. Paldies, priekšsēdus kundzes godātās dāmas cimti, godījotie eh, kungi eh, cimtas dāmas mani eh, uztver kā grupu, kā, tāds grupas pārstāv, kas biedē cilvēkus, uzkurina viņu emocijas. Nu, mēs neapgalvojām, ka apvienotā karalistē būs uh, transporta haoss, pārtikas uh, trūkums. Tie nebija mūsu vārti. Uh, paš pasludinātās pilsoniskā centra pārstāvi. Uh, šādas baumas izplatīja. Taču neaizmirsīsim, ka ir noticis demokrātisks process, demokrātisks lēmums pieņemta Lielbritānijā. Akceptēsim šo valsti kā eh, sarunu partneri atsaugstumā un lai saprotam, ka ir iespēja jaunam startam celt tiltus eh, tā vietā, lai eh, attiektos skarbi pret šo valstu restartēsim šīs attiecības eh, abās eh, jūras šauruma pusēs. Paldies, Belamī, eh, kungs, tautas partijas vārdā. Paldies, priekšsādātājs kundze. Mēs visi labi zinām, ka attiecības, kuras veidosies starp ES un apvienoto karalisti, uh, Eh, tas ietekmēs ļoti daudzus sektorus. Daudz, kas svarīgs jau tika pateikts, bet es gribētu atgriezties pie kāda ļoti svarīga jautājuma - zivsaimniecība. Mēs zinām, ka Brītu debatēs tas bija aktuāls jautājums, par to tika uh, eh, lēmts uh, eh, arī Brexit kontekstā, bet ja zivsaimniecība. Um, sašķels mūsu sarunas. Uh, tad tas nebūs labi. Un, uh, pateicoties Barņē kungam, uh, zivsainiecība tiks iekļauta šajās sarunās uh, un varēs rast tādu kopīgu vienošanos. Ja mēs nevienosimies par zivsainiecības jautājumiem, tas var ietekmēt arī tirdzniecību un ekonomikas, jo mums ir vajadzīga kopīga politika arī zivsainiecības jomā, lai aizsargātu zivju sugas, un tas ir ļoti svarīgi visām mūsu valstīm. Paldies! Šalda Moza kungs, sociālistdemokrāta vārdā, kundze. Eh, paldies! Mūsu mērķim ir jābūt ambiciozam brīvās tirdzniecības nolikums starp divām eh, diezgan vienlīdzīgi spēcīgiem partneriem apvienoto karalistu un Eiropas Sanību. Tāds ir mērķis, tam jābūt skaidram. Taču mums arī jābūt skaidrībai par mūsu prasībām Britiem. Mēs nedrīkstam atšķaidīt eh, darbinieku tiesību aizsardzību, vidz aizsardzību, nedrīkstam mazināt nodokļus vai valsts atbalstu. Ar citiem vārdiem sakot, nedrīkst radīt šaubas par godīgu konkurenci un vienotiem spēles noteikumiem. Eiropas Savienības interesēs arī tomēr ir vienoties ar eh, Lielbritāniju. Neļausim mūsu nepatīkai par Brexit eh, traucēt rast risinājums. Eh, piemēram, eh, zvejniekiem būtu jānodrošina piekļuva arī turpmāk, piekļuva Britu ūdiņiem. Tiksimies uz labu vienošanos. Un tagad Rāngela kungs ETP grupas vārdā. Paldies, priekšsēdes kundze. Horvātijas prezidentūra, godājumais Baņiekungs. Vēlos uzsvērt divus aspektus, par kuriem līdz šim netika runāts varbūt. Pirmkārt, ļoti svarīgi, lai vai kas notiktu attiecībās eh, ar apvienoto karalisti, atrunātu drošības jautājumus, lai atmināmies kaut vai teroristu uzbrukums. Uh, drošības dienestiem policijas sadarbībai ir jāsadarbojas arī turpmāk ar Eiropas Savienību un Lielbritāniju. Nevar būt tā, ka mēs nepanākam vienotību šajās jomās, eh, kā nā labos krastos. Mūsu sadarbība ir arī jāpaplašina ar aizsardzības un ārpolitikas jomām. Lai domājam kaut vai par Irānu. Nebūs grūti saprast, ka apvienotā karaliste uh, ir daudz tuvāka Eiropas Savienības eh, nostāja šajā jautājumā nekā citi pasaules reģioni. Tādēļ arī eh, eh, noziedzības apkarošanā, aizsardzības politikā, ārlietu politikā jā, turpinās sadarboties Agilēras kundze S&D grupas vārdā. Paldies, Barņiekungs. Jūs eh, bijāt ļoti uh, labs, eh, prasmīgs sarunu vedējs, un es uh, paļaujos uz to, ka jūs būsiet tāds arī nākamajā posmā. Ir jāgādā par labu noliešanos. Uh, mans kolēģis Lopes Agiāra kungs jau to sacīja, vienošanās ir jāpanāk, tai jābūt labai un ambiciozai. Ar apvienotu karaliste ir jārunā par lauksaimniecības pārtikas pārstrādes uh, sektora interesēm. Un svarīgs aspekts ir arī zivsaimniecība, par ko jau tika pieminēts. Barņiekungs, jūs labi orientēties šajā jomā. Jūs esat bijis zivsaimniecības ministrs Francijā. Līdz 1. jūlijam ir jāpanāk vienošanās par to, kādas būtu muitas e, un kvotas nākotnē šajā jomā, tas ir ļoti nozīmīgi mūsu zivsaimnieku interesēs tam jābūt, un arī Gibraltāras intereses nedrīkstam piemirst, tas ir arī es interesēs. Tagad Nīdermājer kungs e TP grupas vārdā, paldies, kundze. Pirmkārt, paldies uh, komisāram Barniekungam par izcilo darbu un arī uh, Paldies mūsu kolēģiem, kas parlamentu rezolūciju ir sarakstījuši ļoti labu rezolūciju, un debatēs jau gandrīz viss ir pateicis. Gribu tikai dažus punktus vēl uzsvērt. Pirmkārt, brīvība un taisnīgums iet kopā, to, tās nevar sadalīt. Otrkārt, tiesības iet kopā ar pienākumiem. Balstoties uz šiem principiem, mēs varam ļoti plašu, dziļu vienošanos panākt ar apvienoto karalisti. Varētu tā izdoties, bet vai izdosies, Eh, tā tad mums ir maz laika, varbūt pārāk maz, un tomēr mums jāpieliek visas pūles. Vadīsimies no diviem principiem. Pirmkārt, neatteiksimies no saviem principiem. Tie ir svarīgi gan mums, gan mūsu partneriem. Otrakārt, arī padoms pārstāvja jau uzsver, ka laika ir maz, būsim ātri, būsim elastīgi, lai panāktu labāko rezultātu visu Eiropas interesēs. Paldies, Dānilsona kungs! Eh, sociālistu demokrātu vārdā. Paldies, eh, priekšsēdas kundze. Ļoti svarīgi, lai eh, sarunas uh, tiktu vestas balstoties uz skaidriem principiem. Sarunas vedam kā savienība. Nedrīkst notikt uh, vienlaidus divpusējas sarunas. Un uh, piekļuvēji šim lielajam vienotam tirgum, tam ir jābalstas uz skaidriem noteikumiem. Uh, Mēs runāsim arī par robežu apsardzības sociālajiem standartiem, e, tās ir svarīgas lietas. Un arī transports. Mums ir jāgarantē, lai šis transports ar e, apvienoto karalisti turpināk arī darbotos. Ja tas tā nebūtu, tas būtu katastrofāli. Apvienotā karalista vairs nav es dalībvalsts. Ir jābūt noteikumiem, kā šo transportu regulēt. E, tranzitu, piemēram, starp kontinentālo Eiropu un apvienoto karalisti. Eiropas noteikumi ir jāpiemēro šajā jomā arī turpmāk. Un tagad Pēters kungs ETP vārdā. Paldies priekšsēdi, kolēģi. Brexits ir fakts. Un nākamais solis ir uh, asociācijas nolīgums ar apvienoto karalisti. Lielbritānijas valdība vēlas šīs sarunas uh, mm, vēst astoņu mēnešu laikā. Cietais Brexits nebūs, bet 42 eh, tūkstoši bēļu darbvietu uh, eh, ir no tā atkarīgi. Tādēļ ir jāpanāk vienošanās, kas varētu stāties spēkā 2021. gada 1. janvārī. Astoņi mēneši, lai uh, Eh, vienotos par pilnu asociācijas nolīgumu. Tas ir gandrīz neiespējami. Tādēļ mums jānosaka prioritātes. Pirmā, mūsu zvejniekiem arī turpmāk jāļauj zvejot brītūdeņos. Otrakārt, ir jābūt vienlīdzīgiem notiekumiem tirdzniecībā, pārtiks ražotāji, eh, eh, tekstīla, rūpniecība, farmakoloģiem, uh, jābūt eh, drošībai un arī aizsardzības un tieslietu sadarbības jomā ir jābūt sadarbībai. Apvienotā karaliste arī turpmāk būs labs kaimiņš mums. Paldies! ETP vārdā Milāna Mons. Eh, es gribētu runāt par tādiem jautājumiem, kā zvejniecībai. Abpusējā vienošanās ir absolūti nepieciešams, un Baniekungs droši vien to saprot. Arī daudz citu to ir uzsvēruši, ka mūsu zvejniekiem ir jābūt pieejai Lielbritānijas ūdeņiem. Sevišķi svarīgi tas ir zvejnieku reģioniem Eiropas Savienībā. Jāņem vērā arī, kur tiek pārdoti šie produkti. Zivis, proti, no Lielbritānijas abām pusēm šeit ir liela interese. Taču jādomā arī par ko tālāku. Kā Banjēkungs ir teicis, mums ir nepieciešama brīva pieeja šiem ūdeņiem. Tam ir jābūt priekšnoteikumam, lai varētu noslēgt līgumu, un tas ir jāiekļauj mandātā. Un šai rezolācijā šis jautājums ir specifiski jānorāda. Paldies! Un tagad brīvā mikrofona procedūra. 11 deputāti ir pieteikušies, un visiem 11 gribam arī ļaut runāt. Lopesa kungs, es un D vārdā pirmais. Paldies! Baņiekungs! Pēc šiem trīs smagajiem gadiem, kad mēs mēģinājām izvairīties no cietā Brexita, tagad mums ir astoņi mēneši. Šo jautājumu var atrisināt tikai ņemot vērā abu pušu intereses un Eiropas standartus. Lielbritānija nekad nebija Schengen zonā, tā nebija pilnīgi integrēta valsts. Gibraltāra jautājums. Protams, šeit nedrīkst parādīties nodokļu paradīze. Jācīnās pret kontrabandas iespēju, un tas ir jāparedz. Līgumā ir jāuzsver brīva pārvietošanās iespēja, kā arī sadarbība tieslietu un policijas jomā, datu aizsardzība. Mūsu likumu pārkāpums šai jomā Schengens informācijas sistēma. Tas viss ir ārkārtīgi svarīgi. Jāņem vērā arī cilvēku aizsardzība visās jomās. Paldies! Magines kundze. Paldies! Barniekungs, izmantojot jūsu frāzi, pulkstenis iet, trīs smagi gadi pagāja, kamēr mēs runājam par izstāšanās līgumu, kur ir tikai trīs pamatpunkti, un tagad desmit mēnešos mums jāizdara daudz vairāk. Mums ir nepieciešams vienotais spēles laukums, labas attiecības ar apvienoto karalisti. Kolēģi zina, ka īrijā ir bijušas vispārējās vēlēšanas, būs jauna valdība. Es ceru, ka šī valdība tiks izveidota ātri, jo daudz kas ir jādara Cerams, ka mēs varēsim turpināt šīs attiecības, ko mūsu ministri ir paveikuši, strādājot ar Eiropas Savienību pie izstāšanās līguma un īru protokola. Desmit mēneši ir īss laiks. Makalistera kunga vadībā mēs skatīsimies, kā ievērot mūsu vienotību. Paldies! Valeskungs. Dažreiz, kad esmu šeit, es domāju, vai mēs dzīvojam uz tās pašas planētas. Mēs nedrīkstam padarīt Lielbritāniju par nodokļu paradīzi. Subsahāras Āfrikā aiziet zudumā tik daudz naudas, tas viss aizspeld uz Londonas bankām tā ir nodokļu paradīze ar savu tīklu. Es tiešām nesaprotu, kā to var pieļaut. Netaisnīga tirdzniecība. Mēs te runājam par tirdzniecības vēlamību, bet šī prakse nāk par ļaunu fermeriem visā pasaulē. Kad tas vienreiz beigsies, uh, Brexits ir jāizmanto kā iespēja, lai kapitālu pieturētu uz vietas, nevis ļautam cirkulēt planētā. Paldies! Negresku Paldies, priekšsēdētāji. Jā, mums ir vajadzīgas labas attiecības. Tas ir gan Francijas, gan mūsu interesēs. Un mums ir jāvēd sarunas par visiem šiem te aspektiem - datu aizsardzība, inovācija, tirzniecības attiecības, Eiropas normas, bet tas viss, protams, ir jāņem vērā, jāņem vērā arī citas dimensijas - drošība, aizsardzība, to Eiropiešu tiesību aizsardzību, kas eh, dzīvo apvienotajā karalistā, un varbūt apvienotā karalista arī varētu turpināt piedalīties eh, dažās programmās Eiropas Savienībā. Esmu pārliecināts, ka mūsu sarunvedējs Mišels Barņē ir pilnīgi spējīgs eh, vest sarunas mūsu vārdā, un varēsim panākt pēc iespējas drīzāk, cerams, šādu strateģisku vienošanos, lai visus šos elementus varētu garantēt. Tásunk az Európai Néppártból. Paldies, nākamais eh, Tomaka kungs, lūdzu. Mikrofon. Yes, thank you. Thank you, man. Paldies. Tātad Mišela Barņē kungs. Tagadējā situācija ir tāda, kādu mēs nevēlējāmies. Mēs nevēlējāmies, lai Lielbritānija pamet Eiropas Savienību. Mēs negribējām nokļūt uh, šādā situācijā, un tagad tā mums ir jāpārvalda. Un tomēr gribu uh, uzsvērt, ka mums ir uh, jānoraida jebkādi nepieņemami nosacījumi. Uh, tādi absurdi jautājumi, piemēram, ko gribētu Lielbritānijas valdība ar mums apspriest. Šeit jāuzsver vairāk svarīgi aspekti. Pirmkārt, eh, liela daļa Brītu negribēja, lai eh, Lielbritānija izstātos no Eiropas Savienības. Tas ir jāpatur prātā sarunās, un ir 3,5 Eiropas eh, pilsoņu un pat vairāk Britu pilsoņu Eiropas Savienībā. Um, un um, Mūsu kopīgai uh, darbībai ir uh, jātiek ņemtā vērā šais sarunās, jo mēs to turpināsim. Paldies, EKR grupas, RKR grupas vārdā. Nākamais runātājs. E, Paldies, priekšsādātājs kundze. Polijā mēs. Uh, Uzskatām, ka šis Brexit ugunsgrēks mums ir jādzēš visiem kopīgi, visiem jāstrādā kopā. Man ir jautājums Barņēkungam, jo Brexits jau nenotika, tāpēc, lai viss paliktu kā eh, līdz šim. Protams, ka būs konkurence mūsu starpā, Eiropas Savienība konkurēs ar apvienoto karalisti, bet eh, viena no Eiropiešu svarīgākajām lietām ir drošība, un tāpēc man ir jums jautājums, vai jūs varētu vairāk pastāstīt par drošības jomu, jo īpaši es šeit domāju iekšējo, un, bet, protams, arī ārējo drošību, kādas tur ir saiknes, vai tur nav riski, jo tas mums ir svarīgs temats. Paldies! Deliklēra kundze nākamā. Kā īrijas pilsoni var teikt, ka mums, protams, vienmēr ir bijušas ciešas attiecības ar apvienoto karalisti. Nevienmēr tā bija tāda patīkama vēsture, bet šīs attiecības turpināsies, un tas ir mūsu kopīgās interesēs, lai sadarbība notiktu. Fonderlajens kundze runāja par noteikumiem, lai uzņēmējdarbība būtu taisnīga, taisnīga, bet um, ja Eh, noteikumi būs vienmēr par labu lielajiem uzņēmumiem, lielajiem lauksaimniekiem, eh, ieroču ražotājiem, tad pilsoņi vienmēr tiks atstāt novārtē, un tas bija viens no Brexit iemesliem. Uh, Un um, tas, ka um, Leo Varadkārs tika sakārauts uh, īrijas vēlēšanās, tā bija neoliberālisma noraidīšana. Es jums vēlu veiksmi sarunās. Uh, ir daudz jautājumu, kas ir jārisina, piemēram, medicīnā strādājošo liktenis, Es atbalstu kolēģu teikto par datu jautājumiem un pārkāpumiem, ko īsteno apvienotā karaliste, bet es aicinu pilnībā aizsargāt lielās piekdienas vielošanos. Paldies, Jordanova kungs, ETP grupas vārda kundze. Уважаеми господин Барние, госпожо председател. Барние Кокс. Priekšsēdētais kundze. Starp mums un Lielbritāniju tagad sākās problēmas. Un mēs redzam, ka šīs problēmas, lai vienotos par brīvās tirdzniecības līgumu, būs nopietnas. Taču šiem jautājumiem nevajadzētu ietekmēt mūsu sadarbību kopējā aizsardzības politikā. Tā ir jāstiprina, tāpat kā sadarbība ar NATO, jo NATO ir vienīgais garants Eiropas un globālai drošībai. Mums ir jābūt situācijā, lai koordinētu attiecības ar Lielbritāniju ārlietu politikā. Mums jāpievēršas konfliktiem gan karstajiem, gan augstajiem un iesaldētajiem. Krievija, Sīrija, Irāna, terorisms, pēcbreksita situācija rāda, ka ir iespējas labākai sadarbībai starp mums, Lielbritāniju un ASV. Paldies, un beigās es un Dievārdā aizsiekungs. Jā, visam sāks vēl naozaj zastaviť nad tým, ako by mali vyzerať naše vzťahy do budúcnosti s Veľkou Britániou. Paldies. Mēs runājam par mūsu nākotnes attiecībām ar apvienoto karalistu. Un mēs vēlamies, lai šīs attiecības būtu iespējami ciešākas, nevis vienkārši brīvās tirdzniecības līgums. Šo sarunu gaitā mums ir jāpaliek uh, arī turpmāk uzticamiem partneriem, uz kuriem var paļauties. Kas attiec uz ārpolitikas prioritātēm, arī šeit tas ir spēkā. Konkurence jābūt taisnīgai, bez dempinga, lai tirdzniecība var notikt bez eh, liekām barjerām. Bet barņiekungs arī nevar eh, panākt to, ka e, e, e, Mm, ka Lielbritānija dara visu, kā mēs to vēlētos, bet Lielbritānija nedrīkst eh, mūsu standarts ignorēt. Es pilsoņiem, kas dzīvo Lielbritānijā, arī viņu tiesības jāsargā, viņiem jādzīvo tikpat labi kā līdz šim. Paldies, un tagad pašam Barniekungam vārds lūdzu dod jums vārdu, komisāra kungs. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Dāmas un kungi deputāti, ministrs kundze. Izmantojot uh, iespēju iepriekšējā sesijā Briselē, Fonderlajenas kundze arī piedalījās šajā uh, saviļņojošajā sēdē. Jūs atvadījāties no saviem britu kolēģiem. Uh, Eh, tāpēc, ka iestājas Brexits eh, un eh, šajā plēnārsēdē jūs sveicat jaunos kolēģus, kuri ir pievienojušies Eiropas parlamentam. Un es gribētu sākumā jums pateikties par jūsu uzticību, ko man izrādījāt. Tā mani saviļņo, bet tas man arī iedvesmo arī mūsu visu komandu. Un tā ir arī jūsu sarunvedēju komanda. Gribētu jums pateikties arī par eh, jūsu rezolūcijas saturu, kas iezīmē tos principus un eh, vērtības eh, un pozīcijas, kas jums ir būtiskas jūsu sarunvedējam turpmākajos mēnešos būs vajadzīga šī apņēmība, šī izlēmība, lai uh, jūs man varētu palīdzēt šajās sarežģītajās sarunās. Mairīt Magīnēsa tikko teica, ka pulkstenis iet, laiks iet. Gribu jums vienkārši atgādināt šo te laika aspektu. Pārējais periods, šis pārējais laiks, kas ir noteikts izstājas līgumā, uh, ir patiesībā ierobežots laiks, ko var pagarināt vēl par vienu vai diviem gadiem ar kopīgu vienošanos. Ja tas netiek pagarināts, eh, kā mēs to saprotam, tad tas nozīmē, ka apvienotā karalīste 31. decembrī šogad pametīs eh, Muitas Savienību un vienoto tirgu. Tā ir izvēle, šī laika izvēle tika izdarīta no Britu premjerpuses. To neizdarījām mēs, Visiem ir skaidri jāsaprot, ka ir šis laika aspekts eh, un ka apvienotā karaliste eh, izma, eh, izvēlējās pati šo brīdi, kurā to darīt, un tam ir zināmas sekas, un katram ir arī jāsaprot, kādas ir šīs sekas, bet ne jau mēs bijām tie, kas sarunās noteica šo datumu. Bet uh, tas nozīmē arī to, ka, nu jā, nav jau šīs tirzniecības sarunas. Es runāju te par parastām tirzniecības līgumu sarunām. Tad, kad mēs vedam sarunas ar Kanādu vai Japānu, tad mūsu mērķis ir tuvināties. Mēs uh, cenšamies uh, panākt, zinām, konverģenci. Uh, Nu, tas, tā ir tā virzība, tas ir tas virziens, un ja mums neizdodas panākt vienošanos ar šīm valstīm, tad mēs paredzam vairāk laika, mēs atvēlam sarunām vairāk laika. Uh, gadu divus ar Kanādu sarunas ilga septiņus gadus, un uh, tagad mēs esam panākuši vienokšanos, un tad tas ir tas, uh, kas ir panākts. Un gribu atgādināt, ka šajā gadījumā uh, Ehm, tā nebūs, ka tad turpināsies eh, tagadējā situācija, ja mēs eh, neradīsim vienošanos par tirsniecību līdz 31. decembrim, tad neturpināsies status quo. Um, jo Brītu premjers ir izvēlējies, ka vēlākais uh, eh, 31. decembrī viņi izstājas no vienotā tirgus, no muitas savienības un uh, kāpjas atpakaļ, um, pārējot uz PTO sistēmu. Tas nozīmē, ka uh, Eh, šīs te kontrolas, kas tiks veiktas pēc Brexita eh, attiecībā uz produktiem, kas nāks no eh, apvienotās karalistas, kontrolas būs tādas pašas, kādas tiek veiktas trešo valstu produktiem, kas ienāk Eiropas tirgu, lai aizsargātu gan uzņēmumus, gan patērētājus. Un papildus šīm pārbaudēm, kas noteikti būs nepieciešamas, šajā konkrētajā gadījumā, ja būs izgāšanās un nebūs vienošanās, tad būs kvotas un tarifi visiem britu produktiem. Nu, tādas būs sekas, ja mēs nepanāksim vienošanos šajā noteiktajā laikā, kuru izvēlējās Britu premjers. Dāmas un kungi, visas jūsu politiskās grupas aicināja veidot spēcīgas attiecības, balstoties uz mūsu kopīgo vēsturi, un es eh, negribu aizmirst šo kopīgo vēsturi un šo solidaritātu, mēs to neaizmirstam, jo īpaši visdrūmākajās pagājušā gadsimta dienās bija Britu atbalsts. Jā, Lamberts kungs eh, arī atcerējās geogrāfiju, atgādināja mums to. Mums ir nepieciešams veidot attiecības eh, ekonomika, klimata izaicinājumi, drošības izaicinājumi, mums liek to darīt, bet jābūt arī tādām skaidrām un prasīgām attiecībām, kad es klausos, un to es daru ļoti uzmanīgi, es, kad klausos Britu runās par to, uh, Eh, kā viņi varētu izmantot eh, jaunās eh, regulējuma atkāpes, ko viņi varētu iegūt Brexit rezultātā, tad atkāpties no noteikumiem. Šīs spēcīgās un prasīgās un ambiciozās attiecības uh, Tāds ir arī Eiropas komisijas noskaņojums, kā jau uzsvēra mūsu priekšsēdētāja Ursula Fonderlajena, un tas arī ir mandāta priekšlikumā, kuru, uh, kurš ir jūsu uz galda un kas tiek apspriests padomē, un cerams, tas tiks pieņemts 25. februārī. Dāmas un kungi, sarunas ar uh, partneri Berijs Andrūs eh, lietoja šo vārdu partneri, kuram ir jāsaprot, eh, un es gribētu mierīgi, bet stingri teikt, ka mūsu tirgu atvērtība pieeja datiem, Intvents kundze. Es atbildēju Intvelds kundze uz jūsu jautājumu um, atbilstība finanšu pakalpojumu jomā, ko minēja Danut Hībnere, gribu atkārtot tātad, ka tirgu atvērtība, pieeja datiem un atbilstības uh, finanšu pakalpojumu jomā, uh, tas viss būs proporcionāls uh, saistībām, kuras tiks uzņemtas, um, respektēt tādus patiesus vienotus spēles noteikumus, atbilstību regulējumu jomā, zināmās jomās, pilsoņu aizsardzību. Un uh, atļaušos piebilst arī to, ka finanšu stabilitāte ir svarīgs aspekts mūsu kontinentā, to nedrīkstam aizmirst. Gribu telegrāfiski atbildēt uz dažiem konkrētiem jautājumiem. Pirmkārt, Gerts Buržoā pieminēja tikko uh, sadarbības jautājumu enerģijas jomā Ziemeļjūrā. Un uh, vicepriekšstādātais Timermans, ar viņu šodien par to runāsim, un Buržāja kungs, protams, mēs vēlamies veidot sadarbību ar apvienoto karalisti šajā te Ziemeļjūras uh, reģionā, enerģijas jomā. Tas ir paredzēts arī mūsu mandātā, par to vienoties, bet Brexitam ir mehānisks un loģiskas sakas. Viņi vairs nebūs Eiropas Savienībā, līdz ar to sadarbības ietvars būs jāpārskat, un tas ir tikai loģiski. Apvienotā karalista vairs nepiedalīsies Eiropas eh, institūcijās, tā ir viņu izvēle, un tāpēc, buržvākungs, mums būs jārod citi veidi, kā ar viņiem sadarboties, un tos mēs meklēsim. Palo Ranžēls tikko. Un Lopes Agalār kungs uh, Un arī Trančes kungs eh, runāja par drošību, par iekšējo un ārējo drošību. Tas arī ir mūsu mandātā. Eh, mums ir jāved sarunas par iekšējo drošību, tas arī tiks darīts par uh, eh, Eiropolu, Eirojust uh, sadarbību, um, naudas atmaskāšanas apkarošanu, PNR. Uh, Eh, datu reģistrs tātad, eh, un tur ir daudzi jautājumi, kas ir mūsu abu pušu interesēs, lai nodrošinātu pilsoņu drošību. Bet arī Aleksandrov kungs eh, minēja ārējo drošību. Par šo te aizsardzības jomu un ārpolitiku gribu teikt, ka Brexitam nevajadzētu ietekmēt divpusējo sadarbību. Uh, kāda daudzām no jūsu valstīm ir ar apvienoto karalisti, tātad divpusēju valstu sadarbību, kas pastāv, to Brexitam nevajadzētu ietekmēt. Nevajadzētu tam ietekmēt arī to, ko mēs darām kopā NATO. Tātad e, šajās sarunās mēs runāsim par Eiropas Savienības e, sadarbību, šīs jaunās iniciatīvas aizsardzības jomā un apvienotā karalistējās varēs iesaistīties, ja vēlēsies. Mums tātad ir priekšlikums atvērt sarunas par šo jautājumu, un politiskā deklarācija skaidri atsauc uz ārējo drošību un aizsardzību. Mums ir nepieciešams vienoties juridiskos tekstos par šiem jautājumiem, lai eh, juridiski tekstos noteiktu, kāda būs eh, administratīvā un politiskā sadarbība. Tā varētu būt aizsardzības aģentūra, uh, Eh, te es domāju arī par kiberuzbrukumu, apkarošanu, izlūku dienestu sadarbību. Es domāju arī par iespēju Britiem, ja viņi vēlēsies piedalīties ārējās Eiropas Savienības operācijās, civilajās vai militārajās operācijās, un es domāju arī par politisko sadarbību ar ļoti svarīgu valsti, kas ir drošības padomas locekle ANO. Uh, Un uh, mums ir viss tas jādara, jāpanāk, jāved sarunas, jābūt atvērtiem šajās sarunās, lai uh, uzlabotu uh, kopīgo rīcību, uh, cīnoties pret šiem te drošības izaicinājumiem un nodrošinātu stabilitāti kontinentā. Arī Rēntke runāja par Erasmus. Jā, protams, uh, mums ir jāturpina sadarbība uh, universitāšu starpā pētniecības jomā. Uh, ja Briti vēlēsies, viņiem vajadzētu turpināt piedalīties uh, Eiropas programmās, un sākot ar mārtu mēs uh, sāksim sarunas par visām programmām, tā skaitā arī Erasmus, bet tas būs juridiskais un finanšu ietvers, kas būs atšķirīgs no tagadējā. Danuta Hībnere runāja par uh, finanšu pakalpojumu jautājumu un šīm te attiecībām, kādas mums jāveido ar apvienoto karalisti, papildus tam, kas ir rakstīts mandāta projektā un tam, ko mēs parasti uh, apspriežam sarunās ar trešajām valstīm, nebūs uh, tādas konkrētas, precīzas sarunas par finanšu pakalpojumiem. Bet mums būs jāatrod uh, attiecības ar apvieno karalisti attiecībā uz uh, Londonas sitīs uh, lomu. Uh, Un Danot jau atsaucās uz instrumentu kasti par atbilstībām, kā mums ir, piemēram, datu jomā, ir šie te atbilstības lēmumi. Par to mēs nevedīsim sarunas ar apvienoto karalistu. Mēs pārbaudīsim, vai ir atbilstība, un tad, kad tas būs iespējams, tad mēs arī dosim tādu kā ekvivalenci finanšu jomā. To mēs arī darījām ar Kanādu ar, apvienot, es vienojos ar Savienotajām valstīm un ar Japānu, un tas darbojas, un es nevaru iedomāties, kāpēc, lai tas nedarbotos ar apvienoto karalisti. Bet šo sesiju gribētu izmantot, lai ļoti skaidri pateiktu, Britiem, ka viņiem nevajadzētu būt ilūzijām šajos jautājumos, nebūs tādas vispārējas un globālas ekvivalences, kas būs pastāvīgi finanšu pakalpojumu jomā. Un uh, nebūs arī tādas kopīgas pārvaldības eh, ekvivalents jomā, finanšu pakalpojumu jomā ar apvienoto karalistu. Mēs saglabāsim lēmumu autonomiju. Un es arī gribētu atgādināt, ka eh, šajā periodā mums ir papildi iemesli, lai rīkotos, un tas arī būs eh, mūsu vicepriekšsēdētāja Valda Dombrovska darbs, runāt par kapitāla tirgiem un lai konsolidētu Banku Savienību. Vispēcot zivsaimniecību, Belamēja kungs, bet arī Melan Mona kungs, Pētersa kungs, Šaldemozes kundze un Agilēras uh, eh, kungs uh, eh, minēja šos jautājumus, tos es uh, labi pazīstu, biju arī zvejsaimniecības, zivsaimniecības ministrs savā valstī kādu laiku. Gribēju tikai pateikt, ka appusēja pieeja um, teritoriāliem ūdeņiem un arī tirgiem uh, Tas eh, būs neatņemams tirzniecības nolīguma punkts. Tas būs tirzniecības nolīgums, ko mēs panāksim, un eh, tur arī būs jārunā šajā sarunās par vienotiem spēles noteikumiem. Dāmas un kungi, eh, mēs vienmēr esam respektējuši Britu izvēli, pat ja to nožēlojam. Viņi pametīs Eiropas Savienību un premjers Boris Džonsons, kuru mēs cienām, saka, teica tātad, ka Briti pametot Eiropas Savienību, nepamet Eiropu. Bet uh, jautājums, kas tiek uzdots un uz kuru mēs šobrīd nevaram atbildēt, ir sēkojuši. Tas ir diezgan vienkārši, bet tomēr ļoti nopietnas. Lielbritānija pamet eh, vienoto tirgu, muitas savienību, Eiropas savienību, vai viņi grib arī pamest mūsu ekonomisko un sociālo un regulējumu modeli Eiropā. Viņi to ļoti labi pazīst, jo mēs kopīgi ar viņiem to esam veidojuši 47 gadu garumā. Un uz šo jautājumu mēs gaidām atbildi, cik lielā uh, liela būs tā distance, tas attālums, kuru viņi vēlēsies attālinoties no mūsu šī regulējuma modeļa. Un to es gribu ļoti skaidri un mierīgi teikt, ka apvienotā karalist būs tā, kas noteiks ambīciju līmeni mūsu uh, turpmākajās attiecībās šajā jomā, viņi izvēlēsies, cik lielā mērā viņi gribēs pieskaņoties mūsu noteikumiem, viņi izvēlēsies arī uh, reglamentārās uh, konkurences līmeni. Un uh, atbilde uz šo jautājumu būtu labi jāpārdomā, pirms viņi to sniedz šajā mums atvēlētajā laikā. Un tagad pāris pārdomas noslēgumā, dāmas un kungi, vienmēr jums esmu teicis patiesību, un to arī turpināšu darīt. Brexits nenozīmē, ka varam turpināt kā līdz šim. Būs izmaiņas visās jomās, zināmas izmaiņas būs lielākas, īslaicīgas, ilgāklaicīgas, bet citas būs neatgriezeniskas izmaiņas, jo vairs nebūs šī savstarpējā atzīšana finanšu pakalpojumos. Brexits nozīmēs nu, to, ka mēs ar nākamā gada 1. janvāri veiksim pārbaudas visiem produktiem, kas ienāk Eiropas Savienībā, tāpat kā mēs to darām attiecībā uz jebkuru trešo valstu produktiem. Mums ir jāaizsargā uh, uzņēmumu patērētāju un arī budžets. Tātad nevarēsim turpināt kā līdz šim. Uh, bet mēs centīsimies ierobežot uh, šīs sekas, panākot labu nolīgumu. Otrkārt, mums ir uh, jāpanāk, uh, lai tiktu respektēts izstājas nolīgums, un mums pašiem tas ir jārespektē, un tas nav nemaz tik vienkārši, tur ir 600 lapuses, tas jau ir ratificēts šeit un pārstāvju palātā, un es publiski jums ziņošu un arī padomēju regulāri par Eh, to, kā notiek šā gada laikā, jo īpaši gatavošanās eh, arī eh, īrijas protokola ieviešanai, kur joprojām miers ir trausls. Un vēlreiz gribu uzsvērt, ka šīs sarunas būtu ļoti sarežģītas. Mums ir jābūt gataviem dažādām hipotēzēm un um, jāpanāk vienošanās. Mēs uh, esam gatavi vest šīs sarunas tādā cienpilnā, cienpilnā gaisotnē, um, saglabājot mieru bez jebkādas agresivitātes. Uh, Un uh, mums ir jūsu vārdā jārod nolīgums ar šādu labu draugu ar valsti, kas ir mūsu partneris, un es jums gribu apliecināt, ka arī turpmāk pilnībā aizsargāšu pilsoņu uzņēmumu uh, intereses, aizsargāšu vienotā tirgus integritāti. Tas uh, nav. Um, Um, graujams, to nedrīkst pārkāpt, un uh, to turpināšu tā arī īstenot sarunās. Un varu apliecināt, ka Eiropas komisija un jūsu sarunvedējs vienmēr ir gatavs ar jums sadarboties, jūs uzklausīt, jums ziņot, uh, esmu vienmēr jums pieejams, un um, Brexit uh, vadības grupa, ko vadīja pēdējos trīs gadus Gijs Ferhofštats um, un tagad Devits Makalisters, Um, vadīju šo procesu. Esmu gatavs uh, turpināt sadarbību ar jums visiem. Paldies par uzmanību. Ganz herzlichen Dank. Sirsnīgs paldies. Vārds uh, debašu noslēgumā pārdomas pārstāvēja Birņācas kundzei. Paldies, priekšsēdus kundze, dāmas un kungi, arī es pievienojos Baņiekungam sveicot Eiropas parlamentu jaunos deputātus un ar prieku turpināsim ar jums debats. Ar jūs balsojam par rezolūciju, par piedāvāto mandātu sarunām ar apvieno karalisti par nākotnes attiecībām. <clears throat> Mēs saulēcīgi liekam pamats šīm sarunām. Attiecībām jābūt visaptrošām, balstītām uz augstiem standartiem, tām jāgarantē vienotas spēles noteikums. Piedāvātā mandāta uh, Eh, plašums eh, gādās eh, vai arī ir tāds, ka mums būs nepieciešams papildu debats atsevišķās jomās tuvāku mēnešu gadu varbūt pat gaitā. Mums ir jā būt modriem arī attiecībā uz izstāšanās līgumu īstenošanu. Pirmkārt, aizstāvot pilsoņu tiesības vai pārējais periodā, vai arī nākamajā periodā, kad mums būs attiecības ar apvienoto karalisti, mums ir arī jābūt rūpīgiem attiecībā uz gaidējumiem ekonomiskām attiecībām šeit. Ir jābūt eh, pārliecībai par es vienotā tirgus aizsardzību un mūsu uzņēmuma interešu aizsardzību. Mēs rēķināmies arī šajā ziņā ar jūsu atbalstu un sadarbību. Paldies par uzmanību. Paldies ministres kundze, līdz ar to šīs debatas ir beigušās un mēs esam saņēmuši rezolūcijas projektu. Balsojums notiks rīt. Paziņoju. Tātad šis jautājums ir izskatīts un paziņoju, ka S&D grupa ir iesniegusi prezidijam lēmumu par uh, komiteju pārstāvju uh, sastāvu maiņu un tas tiks publicēts šodien ar sēdes protokolu un stāsies arī spēkā. Nākamais darbkārtības jautājums ir uh, debates par uh, brīvās tirdzniecības uh, līgumu ar Vietnamu. Kolēģis Buržoā saņems vārdu pirmais. Četras minūtes. Viņš ir referents. Paldies! Priekšsēdus kundze, godējumie deputāti, komisāra kungs, rīt, kolēģi, mēs balsosim par Eiropas Sanības un Vietnams brīvās tirdzniecības līgumu un uh, investīcija aizsardzības līgumu. Uh, šis ir pirmais uh, jauna tipa uh, tirdzniecības un investīcija aizsardzības līgums, uh, kas, par ko tiks balsot šajā jaunajā parlamenta sasaukumā. Tā ir unikāla iespēja šim parlamentam pasvītroties ambīcijas, kļūt par ģeopolitisku spēlētāju Nevis kā impērija, kas uzspiež citiem savus noteikumus, bet kā globāls spēks, kas sagā multilateralismu, e, pretojas protekcionismam un e, tuvojas saviem partneriem vai sniedz tiem roku tādiem kā Vietnamai. Eiropas saņems ziņā ir veicināt tirdzniecību, kas balstītu uz noteikumiem, skaidriem noteikumiem un pierādīt, ka tirdzniecība tuvina cilvēkus, palīdz paaugstināt standarts visā pasaulē, eh, pārtiks drošumu, vidas eh, un cilvēktiesību jomā. Tas ir arī ticamības jautājums. Mums jāpliecina Vietnamai un nākamajiem tirdzniecības partneriem, ka Eiropas Savienība ir ticams partneris, uzticams partneris, kas savas apņemšanās īsteno. Mēs joprojām spējam vest sārunas, eh, parakstīt un slēgt tirdzniecības līgumus. Kolēģi, astoņas gadus pēc sarunas sākšanas ar Vietnamu šis parlaments saņem iespēju debatēt visplašāko tirdzniecības līgumu starp Eiropas Savienību un kādu eh, vidēju ienākumu valsti savā vēsturē. Un tieši tādēļ e, šī vienošanās ar Vietnam ir jauns uh, standarts Eiropas Savienības sadarbībai ar uh, augošām ekonomikām. Raugoties uz šo tirdzniecības nolīgumu, ir ļoti svarīgi uzsvērt ekonomisku ieguvumu. Proti, uh, Eiropas Savienības un Vietnames tautsēmniecībām tiks dots tāds pozitīvs grūdienis. Tā ir unikāla iespēja Eiropas eksportētājiem un investoriem. Tā ļaus mums atteikties no 99% muitas tarifu septiņu gadu laikā, un rezultātā būs eh, eksporta pieaugums abos virzienos. Desmitiem tūkstošu jaunu uh, labāk apmaksātu darbu viestu. Mēs arī plašāk piemērosim starptautiskos standartus. Mēs atteiksimies no netirdzniecības barjerām un mazināsim mūsu uzņēmumu ražošanas izmaksas. Mēs būsim labāku piekļuvu uh, citu valstu publiskiem tirgum, tā skaitā arī mūsu maziem vidiem uzņēmumiem. Darbie kolēģi, Vietnams tautsēmniecība ir uh, ļoti dinamiski. Tajā ir 90 tūkstoši patērētāji, augoša vidusšķira, jauns, dinamisks darbspēks. Šī valsts ir atvērta pasaulē un moderniem standartiem. Vietnama bija pirmā valsts pasaulē, pat pirms Kanādas, kas pieņēma modernas ICS sistēmas principu. Un šo sistēmu ir e, pamatā veidojis šis parlaments Proti, um, tas sev ietver neatkarīgs tiesnešs, uzvedības kodeks un um, arī uzlabot piekļuvu tiesai maziem vidiem uzņēmumiem. Šis nolīgums pavēr jaunas iespējas uzņēmumiem, lieliem, uz, lieliem maziem un arī vidējiem uzņēmumiem. Vietnama ir mūsu vārti uz visu ASEAN reģionu. Šis nolīgums eh, mūs tuvina ilgtermiņa mērķim - es ASEAN bloka tirdzniecības līgumam. Tādam ir jābūt mūsu mērķim. Šis nolīgums arī e, sargās Eiropas standārts un vērtības. Vietnam apņemas respektēt un ratificēt vēl divas statotiskās darba organizācijas konvencijas E, tā jauno darba kodeksu, e, uzlabot savus darbu un cilvēktiesību situāciju un implementēt Parīzes klimata nolīgumu. Dārgie kolēģi, visu iemeslu dēļ, kā arī tādēļ, ka es redzu, ka šīs brīvās tirdzniecības nolīgums palīdzēs mums paaugstināt labklājību, brīvo tirdzniecību, paplašināt to uh, un Eiropas Savienība visā pasaulē ir līderis uh, tirdzniecībā, kas balstīta uz noteikumiem. Tādā laikā, kad uh, spriedze tirdzniecībā pieaug, kad unilaterālisms uh, gūst virsroku. Es lūdzu uh, parlamentu deputātu atbalstu, lai Eiropas Savienības pilsoņi un uh, Vietnamas pilsoņus varētu savus saites padarīt vēl ciešākas, un mēs varētu uz brīvības un e, brīvās tirdzniecības pamatu tuvināt cilvēkus. Paldies! Paldies! Es sveicu mūsu vidū komisāru Hoganu, dodu viņam arī vārdu komisijas vārdā. Eh, Priekšsēdētājs Konze, godātie parlamentārieši! Brīvās tirdzniecības nolīgums un ieguldījuma aizsardzības nolīgums ir visambiciozākie līgumi, kādi mums ir slēgti ar citām valstīm. Šeit būs papildu iespējas stiprināt sadarbību ar citiem instrumentiem, piemēram, par zvejniecību vai nelegālo koku izciršanu. Šī ir jaunās pakāpes līguma paraugi, kādi mums ir ar Japānu vai Koreju. Daudz iegūmu ir šiem nolīgumiem. Laba pieeja 100 miljonu tirgumu, netarifu ierobežojumu noņemšana, piemēram, vīnam, dzērieniem, automašīnām, fitosanitārie likumi, pieejas atvieglošana mūsu kompānijām. Pirmo reizi mums būs pieeja arī valsts iepirkuma procedūrai geogrāfisko nosaukumu, apelatīvo nosaukumu izmantošana, finansu sadales, loģistikas, ekoloģiskajiem dienestiem. Aizsardzi, ieguldījuma aizsardzības nolīgums, līdzīgs kā ar Singapūru un Kanādu, aizsargā investīciju. Šeit ir tiesa, kas paredz konfliktu risināšanu Eiropas parlaments ir licis lielu uzsvaru uz attīstību ar viet,